Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mīļie kolēģi no valstu parlamentiem, arī no Eiropas Savienības parlamenta. Mēs gribētu sākt darbu. Ir ļoti grūti sākt darbu, ja jūs staigājat apkārt, ja jūs stāvat zāles vidū. Ļoti grūti organizēt un sākt darbu. Lūdzu, apsēdieties, ieņemiet savas vietas. Like explain... Es gribētu paskaidrot jums eh, mūsu procedūru jau pašā sākumā. Pirms mēs sāksim darbu, es gribētu jums paskaidrot, ka mums ir tulkojums. Tulkojums nodrošinās ļoti daudzās valodās, izņemot vienu valodu. Cik es zinu, visas pārējās valodas mums šodien ir nodrošināts. Un lai dzirdētu vajadzīgo valodu, jūs vienkārši izvēlaties attiecīgo kanālu, un attiecīgi tad austiņās skanēs attiecīgā valoda. Jūsu rīcībā ir arī pilns dokumentu komplekts par Stokholmas programmu. Šeit pat ārā pie zāles durvīm ārpus šīs zāles ir dokumenti un šos dokumentus jūs varētu izmantot arī nākotnē, darbojoties parlamento šajā jomā. Tāpēc lūdzu paņemiet eh, minētos dokumentus, jūs varat to izdarīt tagad vai arī vēlāk. Un tagad es sākšu mūsu sanāksmi. Es gribētu sveikt visus un it īpaši gribētu sveikt Pēru Vesterberga kungu. Viņš sēž pa kreisi no manis. Tas ir Rīgas Dāgs, Viedrijas parlamenta priekšsēdētājs. Pērs Vesterbergs tātad. Un um, viņš kopā ar ar mani vadīs šīs, šo kopīgo parlamentu sanāksmi gan šodien, gan rīt. Liels paldies priekšsēdētāja kungs! par to, ka sagatavojāt šo sanāksmi, ka strādājat kopā ar Eiropas parlamentu, arī jūsu, tas ir Zviedrijas parlamenta darbinieki, strādāja kopā ar mūsu amatpersonam, ar mūsu ierēģiem un arī administrāciju. Un liels paldies jums visiem, visiem, kas palīdzēja sagatavot šo sanāksmi. Un tad vēl es gribētu arī ļoti silti sveikt mūsu nacionālo parlamentu pārstāvis, kas nāk no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no kandidātu valstīm. Es gribētu sveikt arī Eiropas parlamenta deputātus, kolēģi, esiet sveicināti, jūs esat arī tā kā organizātori, esat um, mūsu um, uzņemošā puse un gribētu gribētu arī sveikt eh, Juanu Lopesu Aguilaru, kas ir civiltiesību un brīvības, brīvību komitejas priekšsēdētājs. Eh, Lopesa Agulāra kungs teiks ievadvārtus Eiropas parlamenta vārdā un Zviedrijas Rīgsdāga vārdā. Mums ir Tomas Botstroms, Zviedrijas parlamenta deputāts. Tomats Botstroms ir Tieslietu komitejas priekšsēdētājs Viedrīs Rīgsdāgā, un arī viņš teiks ievadvārdus. Un tad es gribētu sveikt arī pārstāvjus no Eiropas Savienības institūcijām. Lūks Vandenbrande, reģiona komitejas priekšsēdētājs, kā arī uh, parlamentārās asamblējas priekšsēdētājs Eiropas padome. Un arī visi pārējie viesi tiek ļoti silti sveikti šai sanāksmē. Jūs esat uzvilk, uzlikuši savus austiņas, un tagad es varu pāriet uz savu valodu. Vesterberga kungs. Dāmas un kungi, godājumie deputāti, dārgie viesi. Es sveicu jūs šajā pirmajā kopīgajā parlamentārajā asamblējā, kurā piedalās gan Nacionāla parlamenta pārstāv, gan, gan arī mm, Eiropas parlamenta pārstāvētāji pirmā šajā sasaukumā. Mēs vienmēr uz, esam uzskatījuši, ka sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem ir ļoti svarīga mūsu darba lapas puse. Mēs esam likumdevēji. Mēs tiekam tieši vēlēti, mūsu iedzīvotāji pilsoņi balso par mums. Un um, mūsu sadarbība arī Kozak formā ir ieguvusi institucionālu tādu skanējumu. Šāda sadarbība jau ir ilgusi 20 gadus. Jūs zināsiet, ka seši Eiropas parlamenta pārstāvji regulāri tiekas ar attiecīgajiem partneriem Nacionālo valstu parlamentos, kas pārstāv ikvienu Eh, Eiropas Savienības dalībvalsti. Mums vēl ir arī priekšsēdētāja konference, un pavisam nesen mēs esam arī izveidojuši jauns instruments, kas vēl vairāk veicina mūsu sadarbību. Eh, šodien mums ir jāpadomā par mūsu sadarbības formām, jāpadomā dziļāk, un šī kopīgā parlamentārā sanāksme, kur piedalās eh, Nacionālo parlamentu pārstāvji un Eiropas Savienības parlamenta deputāti, ir vēl viena iespēja mums pārdomāt mūsu sadarbības formas. Mēs to darīsim saistībā ar Lisabonas līgumu, jo Lisabonas līgums dod nacionālajiem parlamentiem spēlēt vēl lielāku lomu. Pēc eh, četrām nedēļām gandrīz šis Lisabonas līgums eh, eh, pilnībā sāsties spēkā. Un mēs esam sanākuši kopā šajā sanāksmē, parlamentārajā sēdē, lai runātu par ļoti svarīgu un aktuālu jautājumu, tādu kā Stokholmas programma. Zviedrijas prezidentūra padome vēlas izvērst diskusiju par šo jautājumu Eiropadomas laikā vai samita laikā. Uh, viņi vēlas uh, arī pieņemt oficiālu Stokholmas programmu. Mūsu iedzīvotājiem drošība un tiesiskums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tad, kad mēs runājam par šīm lietām, mēs nedrīkstam aizmirst to, kas ir svarīgs mūsu pilsoņiem. Un tad, kad jaunais līgums stāsies spēkā, tad mums pavērsies jaunas sadarbības jomas, un to jūs ļoti labi zinat arī nacionālajos parlamentos. Jums būs iespējas pārliecināties, pārbaudīt eh, visus li jaunos likumdošanas aktus. Protams, vienmēr būs jārespektē subsidiaritātes princips un nacionālajie parlamenti iegūs lielāku teikšanu, tad, kad tiek, tiek, būs priekšana par kādu jaunu likumdošanas aktu. Un mums jānodrošina šī sadarbība pietiekami efektīva, lai tā notiktu, lai tā būtu ātra. Un lūdzu, paturiet prātā, ka mums ir tikai astoņas nedēļas šādām konsultācijām ar nacionāliem parlamentiem, tad, kad mēs runāsim par jauniem likumdošanas aktiem. Mums ir attiecīgi jāpielāgo mūsu regulas, pirms jaunais Lisbonas līgums stāsies spēkā, visiem likumdošanas aktiem ir jābūt savstarpēji loģiski saskaņotiem. Uh, Turklāt eh, Eiropas parlaments vēl ievieš veselu rindu instrumentu, tas, lai nodrošinātu sadarbības ar parlamentārijām komitejām. Te būs eh, jauns instruments, kas vēl līdz šim nav izmantots, kas pavērs jaunu sadarbības jomu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tā būs tiešāka sadarbība starp parlamentārajām komitejām. Un mēs ļoti ceram, ka šī sadarbība norisināsies veiksmīgi. Un es uzskatu, ka, lai nodrošinātu labu sadarbības ar parlamentārajām komitejām, vislabākā tēma šādai sadarbībai būtu parlamentārā kontrole pār Eiropolu un Juračast aktivitātēm. Mēs uzskatām, ka tieši šis pirmais pārbaudas mēģinājums būs lielisks vingrinājums, kas palīdzēs mums pārbaudīt, vai mūsu sadarbībā nav kaut kādas vājās vietas. Es gribētu vēlreiz atskārt, atgādināt, ka mums ir sadarbība, piemēram, Kozak formātā, kur sadarbojas abi parlamenti. Mēs esam organizējuši arī kopīgās parlamentārās sēdes, tādu kā šodien. Un tagad mēs ieviešam trešo sadarbības formu arī parlamentāro komiteju līmenī. Un šodien es gribētu runāt par sekojušām tēmām un ļaujiet man tuvāk ķerties pie mūsu šodienas darba kārtības. Mēs šo darba kārtību esam sagatavojuši kopā ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem un mūsu darba kārtības mērķis. Mūsu darba mērķis ir palīdzēt izstrādāt Eiropas vienībai jaunas vadlīnijas, lai varētu labāk veikt parlamentāro kontroli drošības un tiesiskuma jomā. Eiropas <clears throat> parlamenta dalībvalstu priekšsēdētāja konference jau tikoties februārī sēdē apstiprināja šādu priekšlikumu. Un tagad mēs turpinam šo darbu ar Zviedrijas prezidentūras atbalstu. Mēs esam pateicīgi Zviedrijas prezidentūrai par atbalstu tātad un arī par to, ka viņi kopā ar mums gatavoja šo sanāksmi. Mēs uzskatām, ka sadarbības izvēršana ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums Un mēs eh, tālāk turpinām darboties saskaņā ar Nacionālo parlamentu priekšsēdētāju konferences atzinumiem, kā arī balstoties uz Eiropas parlamenta atzinumiem. Tā, es arī gribu beigt savu ievadrunu, un es gribētu pateikties arī Vestenbergera kungam, gribu dot viņam vārdu, un varbūt viņš arī varētu dalīties ar eh, savām domām par šo tēmu. Paldies, priekšsēdētāji, eh, godējami parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es jūs sveicu no visas Eiropas šajā kopīgajā parlamentārajā sēdē. Eh, tur mēs runāsim par, par parlamentāro dimensiju, nākamajai drošības un tiesiskumu. Eh, sakarā jomā mēs diskutēsim par eh, Stokholmas programmu. Vispirms es gribētu pateikties Buzek kungam par lielisko sadarbību un atbalstu, gatavojot kopīgo parlamentāro sēdi starpparlamentārā sadarbība ir kļuvusi aizvien svarīgāka un šī sadarbība notiek vairākos ietvaros, ir arī priekšsēdētāja konference un ir COZAK formāts. Un pirms 20 gadiem COZAK sanāksme pirmo reizi e, tikās un organizēja savu sanāksmi. Un mēs uzskatām, ka nacionālajie parlamenti sniedz lielisku ieguldījumu Eiropas Savienības funkcionēšanas uzlabošanā mēs kā nacionālie parlamenti darbojamies aktīvi, mēs esam konstruktīvi partneri, kas palīdz nodrošināt to, ka Eiropas Savienības līmenī veiktie pasākumi ir paši tie labākie, tie paši labākie. Uh, Un mm, Lisabonas līgumā ir atsevišķas normas, kas attiecās uz nacionālajiem parlamentiem, un tas ir pirmais šāds gadījums visos dibināšanas tekstos. E, ir dažādas normas, ir seši dažādas normas, kur ir rakstīts, ka Nacionālajie parlamenti sniedz savu ieguldījumu Eiropas Savienības labākā funkcionēšanā. Runājot par brīvību, drošību un tiesiskumu, kas ir mūsu joma šodien šeit, nacionāliem parlamentiem, ir pašiem jāizlēm, kādā veidā tie var sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības eh, tālāk attīstībā. Eh, piemēram, Nacionālajā parlamenta varētu izvērtēt eh, jaunās politikas, varētu sākt ar to, ka tiek izvērtētas juročasts aktivitātes, kā arī sniedzot politisko Eiropolu darbību monitoringu. Nacionālo parlamentu loma šai ziņā ir jādefinē, tas ir jādara regulējumos, vai regulās. Un uh, šos dokumentus, tāpat uh, kā līgumu, varētu apstiprināt gan padomu, gan parlaments. Uh, regulējumu galvenais uzdevums būtu norādīt uz struktūru, uz darba metodēm, arī Jurģest Europol galvenie uzdevumi būtu tur jāpasvītro. Un secinājums no Eiropas, Eiropas Savienības parlamentu vadītāju sanāksmes Parīzē varētu teikt, ka Nacionālo parlamentu loma ir palīdzēt veidot prioritātes, arī veikt Eiropas eh, brīvības, drošības un tiesiskuma jomas izvērtējumu dažādās formās. Eh, tālāk turpinot eh, šo parlamentu priekšstādātāju konferences darbu, jāatzīmē, ka ir svarīgi diskutēt par jautājumiem, kas tiek risināti arī parlamentos ikdienā, un tāpēc eh, tika pieņemts arī lēmums organizēt šo kopīgo sanāksmi par Stokholmas programmu. Zviedrijas prezidentūras laikā atsevišķi eh, aspekti jau ir pastiprināti, apstiprināti divās eh, starpparlamentārajās sanāksmēs kas notika Rīgsdākā. Pirmkārt, oktobra sākumā no 4. līdz 6. oktobrim notika Kozak sanāksme. Tur tika pasvītrot šīs programmas nozīme, tā atzīmēt kā prioritāte, veicot politiskās diskusijas. Tad vēl 11. 12. oktobrī arī bija sanāksme, kur tika analizēta arī cīņas pret organizēto noziedzību aspekts, arī īpaši uzsvaru uz organizēto cilvēku tirsniecību. Un um, šeit mums galvenais akcents ir veidot pilsoņu Eiropu un uh, paskatoties uh, darba kārtībā, jūs redzēsiet, kādas galvenās tēmas mums ir jāņem vērā, runājot par Stokholmas programmu, kas attiecās uz periodu no 2010. gada līdz 2014. gadam. Nedrīkst aizmirst, ka ir jāievieš, ka, ka ir jāievieš arī jaunās darba metodas. Mēs runāsim arī ar attiecīgo Zviedrijas ministri, un tad mēs labāk sapratīsim, kādā veidā mēs varētu risināt jaunos izaicinājumus. Vēlreiz gribētu sirsnīgi sveikt jūs visus, es gribētu novēlēt visu to labāko jums šai sanāksmē. Lielas paldies! Priekšsēdētāji! Paldies Vesterberga kungam, kas ir Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs. Viņš teica ievadvārds no savas puses, viņš ievadīja mūsu darba kārtību. Es jau minēju, ka mēs abi būsim šī sanāksmes priekšsēdētāji. Un um, es gribētu vēlreiz dot vārdu Vesterbergera kungam, lai viņš tagad varētu sākt mūsu tālāko sanāksmi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un tagad es gribētu sveikt Johānu Fernando Lopesu Aguilāru kungu, kurš ir pilsonisko brīvību un um, iekšlietu un tiesiskuma komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Lūdzu, vārds jums. Džospāna. Bonjour à tous. Labdien visiem! Man tiešām ir liels prieks, ka man ir izdevība uzrunāt jūs pirms šīs apvienotās Eiropas un Nacionālo parlamentu deputātu apvienotās sesijas. Un tiešām tas ir liels gods ka varu uzstāties kā Libe komitejas priekšsēdētājs. Tā ir komiteja, kas atbildīga par pilsoniskās brīvības, tieslietu un iekšlietu jautājumiem. Un es jums pastāstīšu par mūsu galvenajiem uzdevumiem, kā arī par to, ko esam izdarījuši Liba komitejā iepriekšējās nedēļās. saistībā ar Stokholmas programmas pieņemšanu, kas paredzēta un kas kalpos par pamatu Eiropas Savienības e, vienotās pilsonisko brīvību, tiesiskumu un iekšlietu telpas izveidošanu. Un tagad es pāriešu uz spāņu valodu, kas ir mana dzimtā valoda, lai pastāstītu jums par, kā jau teicu, to, ko esam līdz šim izdarījuši, bet, kas vēl jau svarīgāk, dalīšos domās par to, ko esam iecerējuši darīt turpmākajās nedēļās. Lai veicināt Stokholmas programmas pieņemšanu, kas kalpos par izšķirošu soli gatavojoties 10. decembra Eiropas Savienības padomei un Stokholmas programmas rīcību plānu pieņemšanai eh, Spānijas prezidentūras ietvaros, kas risināsies līdz 2010. gada 10. jūnijam. Ļaujiet man īpaši uzsvērt to, kāda ir šī brīža simboliskā nozīme, kādā periodā mēs pašlaik atrodamies Eiropas Savienībā, lai mēs pilnībā atzīmē, apzinātos politisko dimensiju un konstitucionālo dimensiju pašā labākajā no šī vārda nozīmē. Jo tajā tiek sintetizēts mūsu aicinājums, kas mūs atšķir no visiem pārējiem, kā Eiropas Savienība un arī uh, to, ko mēs vēlamies eh, īstenot šeit Eiropā jau vairāk nekā 50 gadus, jo šeit mēs runājam par pilsoņu tiesībām, par brīvībām, par pamatbrīvībām, par konstitucionālām tiesībām, un mēs runājam arī par to, lai mēs varētu dzīvot brīvībā un droši. Šai drošībai un brīvībai ir jābūt mūsu darba mugurkaulam un Eiropas konstrukcijas uh, mugurkaulam. divā, pēc divām nedēļām, tātad jau pēc ļoti īsa laika, beidzot, beidzot stāsies spēkā Lisabonas līgums, un tas būs kaut kas vēsturisks, jo tādā veidā mēs varēsim pašķirt lapusi, un um, mēs būsim sasnieguši kaut ko, pie kā mēs esam strādājuši vairāk nekā desmit gadus. Tur ir pavadīts tiešām daudz laika pie šie jautājuma, un mēs esam smagi strādājuši. Uh, bet visas šīs darba stundas ir bijušas labi iztērētas, ja mēs skatāmies uz to rezultātu, ko esam panākuši tagad. Un tieši tāpēc jau mēs arī šeit esam. Mēs esam parlamentāri. Rieši. Mēs esam Eiropas parlamenta locekļi, mēs esam Nacionālo parlamentu locekļi, un mūsu uzdevums ir pārstāvēt pilsoņus. Un mēs esam savu pilsoņu priekšā atbildīgi par to, ko mēs darām. Tāpēc es jau vēlētos tagad jums mm, pastāstīt, ka jau uh, tuvākajā nākotnē pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu uh, komisija tiksies ar Nacionālo parlamentu delegācijām, lai tieši apspriestu to, cik svarīga ir Stokholmas programma. Un tas būs tikai turpinājums tam darbam, ko mēs uzsākām jau 1999. gadā. Un toreiz tā vēl bija Tamperes programma, ko mēs realizējām Somijas prezidentūras ietvaros. Un eh, tajā laikā spēkā bija Amsterdamas līgums un mēs strādājām saskaņā ar to, bet tagad eh, tas, ko mēs darām tagad, ir tikai loģisks turpinājums. Ši, Lī, eh, un Zviedrijas prezidentūra ir darījusi visu, kas bija tās spēkos, lai vēl vairāk pastiprinātu eh, šo brīvības un drošības jomu. Tagad stāsies spēkā Lisabonas līgumus. Bet tas nenozīmē, ka vienkārši ir beigušās kaut kādas diskusijas. Nē. Mēs e, pilsoniskās tiesības e, padarām par Eiropas tiesībām. Un šeit vairs nav nekādas atšķirības starp pirmo un trešo pīlāru, kuros mēs esam atradušies un ar kuriem mēs esam strādājuši pēdējo piecu gadu laikā. Eiropas parlaments turpmāk būs koplēmēji institūcija. Uh, Un Eiropas parlaments kā vēl nekad tiks iesaistīts šajā lēmuma pieņemšanas procedūrā, bet tas nozīmē arī, ka nacionālajie parlamenti tiks daudz vairāk iesaistīti. Un tas ir Lisabonas līguma otrais pants, kurā tiek, tiek uzsvērtas mūsu vērtības, mūsu sadarbība, tolerance, solidaritāte, vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem. Uh, diskriminācijas eh, nepaciešana nevienā no mūsu dalību valstīm. Tāpēc Eiropas pilsoņi būs gan tie, uz kuriem šī Eiropas politika attiecās, gan tie, kas šo Eiropas politiku veidos, jo starp mums būs nemitīgs dialogs, un šis dialogs, es ceru, būs auglīgs, būs dialogs starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Mēs, protams, sarunāsimies ņemšot, ņemot vairā proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, ņemot vairā to, kādi ir Nacionālo parlamentu un kādi ir Eiropas parlamenta pienākumi. Juridiskā drošība un e, demokrātiskuma principi noteikti ir jāuzskata par raksturu lielumiem tam procesam, kurā mēs tagad esam iesaistīti. Līdz ar to jebkurš caurskatāmības trūkums vai jebkura pretruna starp Eiropas parlamenta pilnvarēm un nacionālo parlamentu pilnvarām nav mm, pat iedomājama. Mums šeit ir jāstrādā kopā. Mēs šeit runājam ne tikai par pilsonisko tiesību, tieslietu un iekšlietu komisijas darbu, bet arī par juridiskās komisijas darbu, par konstitucionālās komisijas darbu. Komisijas ir daudz un dažādas, un mēs šeit visi strādājam plecu pie pleca. Ir bijuši trīs referenti. No konstitucionālās komisijas puses Karlo Kazīnī tas bija, un no juridiskās komisijas puses Luigi Berlingers. Un arī es pats, kā Libes komisijas e, priekšsēdētājs, mēs esam izstrādājuši kopīgu rezolūciju, kurā mēs uzstājamies par vienlīdzību un par taisnīgumu un esam iecerējuši tādu daudzgadīgu programmu, kas ir paredzēta nākamajiem pieciem gadiem, un Stokholmā Zviedrijas prezidentūrai to vajadzētu pieņemt decembra mēnesī. Atzīšos, ka šī programma, kuru pamudināja izstrādāt Zviedrijas prezidentūru, var likties ļoti ambicioza, tomēr es atgādināšu. Tas ir kā mugurkauls Eiropas Savienības nākamajai piecgadēji. Tur ir runa par patvērumu, mm, par imigrāciju, par Schengena zonu, par ārējām robežām un par to, kā šīs ārējās robežas pārvaldīt, par um, sadarbību, lai veicinātu mūsu ekonomikas attīstību lai radītu jaunas darba vietas, lai nodrošinātu uh, ceļu satiksmes drošību, uh, arī sadarbību krimināltiesību jomā, cīņa pret organizēto noziedzību visās tās formās, nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmaks, atmazgāšanu un terorismu. Visi šie draudi ir pilnīgi reāli. Uh, Un ir, jau sen ir skaidrs, ka mm, katra dalībvalsts pati par sevi viena pati nevar ar visām šīm lietām tikt galā. Ir nepieciešama sadarbība starp nacionālajām dalībvalstīm, ir nepieciešams dialogs un arī ļoti kvalitatīva sadarbība. Tieši šī iemesla dēļ Eiropas pamatiesību hartas stāšanās spēkā arī ir ārkārtīgi liels notikums, kas ne tikai bagātina mūsu pilsoņus un dod viņiem vēl papildiesības attiecībā par to, kas viņiem jau piemīta ātrāk pirms šī um, nolīguma, bet gan arī tāpēc, ka Lisabonas līgums it kā paraksta cilvēktiesību hartu kā tādu un nodrošina mūsu pilsoņu aizsardzību pret netaisnībām, kā vēl nekad cilvēces vēsturē. Tāpēc mūsu priekšā uh, tagad ir ne tikai plaši atvērtas durvis un ceļš, pa kuru mums ir jāiet uz priekšu, bet mums ir vēl arī grūtības gaidāmas tādēļ, ka šis līgums ir tagad parakstīts, bet viņš arī ir jāīsteno dzīvē, un mēs skaidri zinām, kā visa šī normatīvā adaptēšana no šī trešā pīlāra, ka tas viss būs ļoti sarežģīti un tas būs arī grūti. Reizēm tādā slēngā to mēdz saukt arī par Lisabonizāciju, bet tas viss ir ārkārtīgi svarīgi un būs nepieciešama sadarbība arī ar nacionālajiem parlamentiem, un ikvienam būs jāpieliek roka, lai to visu varētu īstenot. Un es ceru, ka tad, kad beigsies mm, Spānijas prezidentūra 2010. gadā, jūnija mēnesī, tad mēs jau varēsim atskatīties atpakaļ uz to, ko mm, mēs esam varējuši paveikt un mudināt pilsoņus mums vairāk uzticēties, jo mēs esam viņu priekšā atbildīgi. Es vēlētos jums pateikties par to, ka esat šeit. Uh, un arī pateikties jau par visām tām rezolūcijām, ko mēs šeit pieņemsim. Tātad pateikties jums jau iepriekš. Paldies! Much, Mr. Paldies Lopes Agiljāra kungam! Un tagad es gribētu aicināt Tomasu Bodstrom kungu, kurš ir Rīgstāgā tieslietu komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums! Thank you very much. Paldies. Dargie kolēģi, man ir tiešām liels prieks, ka var būt šodien Briselē un piedalīties eh, šajā apvienotajā parlamenta sēdē, kuras tēma ir pilsoņu Eiropa. Un Es e, ļoti priecājos par šo sanāksmi, bet es ceru, ka mēs tad ne tikai sanāksim, bet ka šai sanāksmē būs arī taustāmi rezultāti. Es zinu, ka starp nacionālajiem parlamentiem ir diezgan liela vienprātība par to, kas mums ir jādara, kāda ir mūsu pienākumi. Un uh, mums arī tomēr nepieciešama tāda skaidra vīzija par to, kā mēs redzam iekšlietas nākamajos piecos gados tieši Eiropā. Saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad um, nacionālajiem parlamentiem būs aktīvi jāsadarbojās šajās tieslietās, būs ārkārtīgi daudz lietu, kas mainīsies. Jūs redzēsiet, ka nacionālajiem parlamentiem būs arī lielāks svars dažādu lēmumu pieņemšanā, un nacionālo parlamentu loma būs daudz lielāka nekā tā bija agrāk. Un tādā veidā mēs arī pamatosim vairāk savu pilsoņu acu priekšā savu eksistenci, kāpēc mēs vispār te esam. Izmaiņas ir redzamas daudz un dažādās jomās. Dalībvalstis ir diezgan vienprātīgas par to, ka mums ir nepieciešams kopīgiem spēkiem cīnīties pret organizēto noziedzību, piemēram. Krimināltiesību jomā, piemēram, tiek veicināta informācijas apmaiņa starp dažādu dalībvalstu policijas darbiniekiem vairs nav šķēršļu šai datu apmaiņai. Un tas viss mums palīdz um, izdot noziedzniekus, kas ir noķerti kādā dalībvalstī un efektīvāk cīnīties pret terorismu. Mēs pašlaik tuvojamies uh, kaut kam ļoti būtiskam, un man liekas, ka šī Stokholmas programma ir uh, ļoti, ļoti nozīmīga. Es domāju, ka mēs visi esam vienprātīgi. Protams, ļoti svarīgi cīnīties pret noziedzību, bet ir svarīgi arī garantizēt individuālās brīvības un tiesības. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienības nākotnē. Mēs, deputāta, esam tie, kas esam atbildīgi par to, lai viss, par ko es te runāju, tiktu īstenots caur Stokholmas programmu mēs turpināsim strādāt eh, pie tā, lai Stokholmas programma decembrī tiktu pieņemta. Un, kad tā tiks pieņemta, tad atkal mums būs jāizvēlas konkrētas aktivitātes, lai sasniegtu šajā programmā izvirzītos mērķus. Tāpat arī vajadzēs izvēlēties līdzekļus, kā to darīt. Un tas mums ir ļoti nepieciešams, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un pilsoņu drošību. Bez tam mums ir vajadzīgi arī ilgtermiņa mērķi. Es ar ļoti lielu interesi gaidu mūsu šīs dienas debates, un es ceru, ka mēs būsim mm, ļoti godīgi viens otru un atklāti. Paldies! Uh, Lielas paldies, dārgais kolēģi! Kolēģi, mēs esam uzsākuši debatas, un es gribētu uh, vēlreiz atkārtot. Iespējams, ka jūs jau to zinat, kādi ir mūsu debašu noteikumi. Vispirms, tie deputāti, kur vēlas piedalīties debatēs, lūdzu aizpildiet uh, anketu, kurā jūs piepras, tātad, kurā tiek pieprasīts runāšanas laiks. Uh, Tās ir šīs dzeltenās lapas, tās tiek aizpildītas, un delegācijām tās tika izdalītas, un um, tad pēc uh, jūsu izrādītās uh, vēlmes un pieteikumiem, kas norādīti uz dzeltenajām lapām, mēs um, saņēmām sekretariātu sagatavoto runātāju sarakstu. Kādi ir noteikumi? Vispirms runātāja secība - divi no nacionālajiem parlamentiem, viens no Eiropas parlamenta. Tāds būs tas īpatsvars, lai nodrošinātu plašāku līdzdalību no dalībvalstu parlamentiem. Trīs minūtes katram runātājam uz ekrāna jūs redzēsiet uh, laiku. Un ir tā, arī tā saucamā zilās kartītes procedūra. Arī Eiropas parlamentā tā ir jauna procedūra. Maksimālais uzstāšanās laiks - 30 sekundes par katru jautājumu. Tātad, ja jūs gribat uzdot jautājumu jebkuram runātājam, viņa vai viņas runas laikā jums ir jāpacēl zilā kartīte, un tad jums tiek dotas 30 sekundes, lai uzdotu savu jautājumu. Arī atbilde būs negarāk par 30 sekundēm no runātāja puses. Mēs abi ar līdzpriekšsēdētāju izlemsim, vai ir iespējams izmantot zilo kartīšu procedūru. Jo, ja mēs redzēsim, ka ir pārāk daudz jautājumu, tad, protams, tas nebūs iespējams, jo mēs gribētu, lai visi runātāji, kas pieteikušies, varētu izteikties zilo kartiņu var pacelt jebkurš. Eh, tādēļ laiku pa laikam nākas apturēt eh, šo jautājumu uzdošanu. Diemžēl tāds ir mūsu noteikums un tās ir mūsu prerogatīvas tiem, kur sēž šeit priekšā. Tātad pirmā runātāja ir Korien Jonkers kundze, Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Um, deputātu no Nīderlandes. Jūs varat runāt no savas vietas. Labdien visiem! Es gribētu pateikties gan Eiropas parlamentam, gan arī Zviedrijas Rikstāgam, ka jūs uzaicinājāt arī Eiropas padomus parlamentārās asamblējas delegāciju. Un es gribētu uh, pateikt sveiki Agilāru Kongām, kurš bija mūsu kolēģis pirms kļuva par Eiropas parlamentu deputātu. Lielas paldies vēlreiz, ka varam piedalīties šajā sanāksmē un dot savu ieguldījumu Stokholmas programmas. Uh, galīgajā sagatavošanā. Un es domāju, Stokholmas programmu izjutīs ne tikai 27 Eiropas Savienības dalība valstis, bet tā efekts būs kā akmenim, kas iemests ūdenī. Šie koncentriskie uh, apļi sasniegs visas 47 Eiropas padomas dalība valstis. Stokholmas programma mm, piedāvā risināt ļoti daudz svarīgs jautājums, pie kuriem mēs esam strādājuši Eiropas padomē jau sen. Tādēļ Es gribētu norādīt, ka ir ļoti svarīga rīcības koordinācija, lai mēs nedublētu viens otru darbu. Man bija prieks redzēt, ka e, šajā programmā, ko mēs redzam, ir pieminēta arī Eiropas padoma un tās eventuālais devums Stokholmas programmas īstenošanā. Tomēr, ja runājam par standartu noteikšanu, uzraudzību, sadarbību un politisko darbu, ko varētu veikt Eiropas padoma, tad mēs gribētu, lai tas tiktu uzsvērts vairāk. Bez tām. Tā, Eiropas padome ir um, jāatzīst tieši Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu sadarbības kontekstā. Tādēļ es esmu sagatavojis veselu rindu grozījumu Stokholmas programmai, ko papildina uh, vairāki grozījumi, ko sagatavojas Eiropas padomas cilvēktiesību un uh, tiesisko jautājumu ģenerālsekretārs. Šie dokumenti ir pieejami sanāksmē. Grozījumus varētu sadalīt trijās grupās. Pirmā kategorija ir grozījumi, kuru mērķi ir nodrošināt, lai Eiropas padomas darbs un standarti tiktu adekvāti atspoguļoti, īpaši uzsvaru liekot uz Eiropas cilvēku tiesību aizsardzības duālo kroni, pieminot arī Eiropas cilvēktiesību tiesu. Otrā kategorija ir tie um, grozējumi, kas vērsti uz cīņu pret cilvēku tirzniecību, bērnu pornogrāfiju, bērnu tirzniecību un tam līdzīgiem smagiem nozīgumiem. Mēs aicinām izveidot Eiropas Savienības cilvēku tirzniecības koordinātoru, lai viņa darbs nepārklātos ar Eiropas padomas konvencijas darbu cīņai pret cilvēku ar tirzniecību, pret cilvēku tirzniecību. Bez tam mēs ierosinām Eiropas padomi aicināt dalībvalstis eh, parakstīt un ratificēt Eiropas konvenciju pār cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu un vardarbību pret bērniem. O, pirmā gru, eh, un, un ceturtā grozījuma kategorija ir saistīta ar eh, migrācijas un patvērumu jautājumiem. Un visbeidzot, es gribētu norādīt, ka Stokholmas programmā galvenais uzsvars tiek likts uz procesiem šajā sakarā, tajā pat laikā, neņemot vērā cilvēkus. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies, kundze, es ļoti atvainojos laika atskaitīšanas um, uh, chronometrs diemžēl nedarbojās, bet tagad tas darbosies. Paldies! Tagad došu vārdu Abramikienas kundzei no Lietuvas parlamenta. Trīs minūtes lūdzu jums. Poņa Švedijos Riksdago pirmininkē, poņa. Priekšsēdētāji, Zviedrijas Riksdaga priekšsēdētāji. Pirms 20 gadiem, kad uh, sakrita Berlīnas mūris, mums bija grūti iedomāties, ka Eiropas parlamentu vadīs cilvēks no mūsu reģiona. Tas ir brīnums, kas noticis ļoti īsā laika periodā it īpaši, ja salīdzinām šīs eh, divas dekādas ar simtiem verdzības uh, gadu, kur nācās piedzīvot lielākai daļai Eiropas valsts pospadomu tāpā. Tagad par Stokholmas programmu. Mēs apsveicam faktu, ka Šīs programmas ietvaros mēs varēsim pārvērtēt totalitārā režīma pastrādātos noziegumus. Mūsu parlaments daudz strādā šī jomā, bet Eiropas parlamentam būtu jāsniedz mums atbalsts gan morālais, gan finansiālais. Kolēģi, Eiropa apvieno daudzas dažādas tautas ar atšķirīgu vēsturisko pieredzi un atšķirīgu pagātni. Un tādēļ uh, dalībvalstu pozīcijas nostācišķos jautājumos var būt ļoti atšķirīgas. Daudzas Eiropas valsts ir piedzīvojušas totalitāros režīmus. Tās bija atšķirīgas nekā pārējā rietuma Eiropa, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram būt saliedēti, nosodot totalitārismu kā tādu metodas, ko izmantoja totalitārie režīmi, eh, bija um, vienādi uh, cilvēktiesību nerespektēšana, um, spīdzināšana, cilvēku nogalināšana. Un, lai nodrošinātu pamatiesību un brīvību ievērošanu, mums būtu jāveido tāda kopīga pozīcija, kopīgs atzinums par eh, šiem noziegumiem. Es gribētu nedaudz dalīties savā pieredzē ar jums. Es vadu Lietuvas delegāciju Eiropas um, drošības un sadarbības organizācijām pagājušajā gadā viņā tika pieņemts viens ļoti svarīgs dokuments. Tā bija tā saucamā viņas deklarācija, kurā uh, nepārprotami tika nosodīti totalitārismu pastrādātie noziegumi. Um, pasākumā piedalījās 325 pārstāvji, kas parakstīja uh, šo dokumentu bet tikai astoņi no um, sanāksmes dalībniekiem balsoja pret totalitāro režīmu pastrādāto noziegumu nosodīšanu. Mēs uzskatām, ka mums eh, ir izdevies spērt pareizo soli pareizajā virzienā un Krievijas prezidenta Medveģeva teiktie uh, vārdi, kad viņš nepārprotami nosodīs Taļina izdarītos noziegumus, mums dod cerību. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs, dargie kolēģi. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto runāšanas laiku, lai mūsu diskusijas varētu noritēt tā kā iecerēts. Karlos Koeljo kungs, Eiropas parlamenta deputāts, trīs minūtes. Obrigado, senhores presidentes. O programa de Estocolmo que estamos aqui a debater Paldies priekšsēdētājs Stokholmas programma, par kuru mēs šajā pēcpusdienā runājam un kuru sīkāk apspriedīsim darba grupās, ir ļoti svarīga. It īpaši pārējot uz Eiropu, kas ir tikai kopīgais, no Eiropas, kas ir tikai kopīgais tirgus, uz Eiropu, kas ir pilsoņu Eiropa. Un man ir liels prieks, ka mēs runājam par šo Stokholmas programmu. Ir trīs lietas, ko mums vajadzētu uzsvērt. Uh, Pirmkārt, mums ir jārunā par atbildības un pienākumu sadalījumu. Pēdējos gados Eiropa eh, eh, šo testu ir veiksmīgi iz, iz, izgājusi. Un mēs ļoti cerām, ka tie, pasā, tie jautājumi, kas tiks pieņemti tā saucamās koplēmuma pieņemšanas procedūras ietveros, tiks virzīti uz priekšu daudz ātrāk nekā iepriekš. Uh, jo mm, eh, iepriekš tika paustas bažas par to, ka mm, iesaistot parlamentu, Eiropas parlamentu koplēm pieņemšanas procedūrā, eh, svarīgu lēmumu pieņemšana tiks eh, nu, paildzināta. Tomēr ir pierādījies gluži pretējais. Mm, tāpat nevajadzētu aizmirst par Nacionālo parlamentu pārbaudas subsidiaritātes pilnvarām. Un Nacionālajiem parlamentiem eh, tagad eh, tiek piešķirts daudz lielāks pilnvars. Mēs nedrīkstam tikai runāt par pilsoņu Eiropu, bet mums vajag reāli iesaistīt Nacionālos parlamentus. Tālāk mums eh, vajadzētu pāriet no runām pie darbiem, ne tikai mm, paust eh, domas par to, ka ir jāveido pilsoņa Eiropa, bet ir attiecīgi jārīkojas. Jāatzīst, ka daudzās jomās efektivitāte, par kur bieži tiek runāts, netiek nodrošināta, piemēram, ārējās robežas. Šengens otrajā paudzē vajadzēja jau darboties, vai otrai sistēmai vajadzēja darboties, bet tā nedarbojas un diez vai tuvākajos piecos darbu, gados darbosies mēs būtiski atpaliekam visu sistēmas ieviešanā. Mēs esam daudz runājuši par e-justice uh, vai uh, tiesisko jautājumu risināšanu elektron, ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Arī šeit mēs būtiski atpaliekam. Tālāk uh, imigrācijas un patvērumu jautājumi. Arī šeit efektivitāte nav notrošināta. Tā kā mums vēl ir daudz darāmā kopā. Un ja mēs nesdarbosimies, tad mēs nevarēsim veidot pilsoņu Eiropu. Paldies! Kamila Tjūkundze no Bēļģijas parlamenta lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Ir ārkārtīgi daudz uh, imigrantu tūkstošiem, man pat ir jāsaka, kas riskē ar savu dzīvību, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Franciski runājošie Beļģijas eh, sociālisti uzskata, ka ir nepieciešams darīt kaut ko vairāk, ka tas, kas līdz šim ir darīts, nav pietiekami. Mēs eh, atsakāmies no dažu partiju nostājas, kas vēlētos, lai imigrācija tiktu regulēta tikai saskaņā ar uzņēmumu interesēm un uh, tad tādā veidā tiktu regulēts tas, vai mums vajag tos imigrantus, vai mums nevajag imigrantus, jo mums viņus nevajag, tad mēs viņus sūtam mājās, un jo mums viņus vajag, tad mēs viņus legalizējam. Uh, Tas tā nevar būt. Mums ir noteikti nepieciešams būt solidāriem, un mums ir arī jāizstrādā kaut kāda palīdzības politika. Neviens jau nedodas trimdā vai meklēt labāku nākotni aiz pārāk uh, saldas dzīves. Nu, bet pat ja mēs panāktu to, ka neviens pie mums vairs nebrauc eh, tādēļ, kam ar, savu, ar palīdzību tām valstīm, kurām iet grūti, mēs jau nevarēsim izvairīties no tā, ka cilvēki pie mums brauks tādēļ, ka viņi savā dzimtenē tiek diskriminēti dažādu iemeslu dēļ vai ka tiek apdraudēta viņu dzīvība. Un tāpat šis jautājums ir kaut kādā veidā jāatrisina. Mēs arī nevaram pieļaut tā saucamo smadzeņu noplūdi no nabadzīgajām valstīm, jo, ja tas tā notiks, tad viņiem vispār nekādas nākotnes nav. Mums ir jāizvairās no sociālā dempinga katrā, par katru cenu, un mums arī ir jāizvairās no tā, lai sievietes un vīrieši strādātu dažādos darba apstākļos un par dažādu atalgojumu. Un īpaši mm, man ir jāsaka, vēlētos uzsvērt, cilvēkiem ir tiesības dzīvot kopā ar savu ģimeni. Viņi nevar būt no savas ģimenes šķirti. Visā Eiropas Savienībā. Paldies! Much, man... Paldies, kundze! Paldies, ka iekļāvāties arī mūsu laika reglamentā tālāk Ieškovskas kundze no Polijas Seima lūdzu. Šanovni e, paņie priekšsēdētāji, drodzi deputovani. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, šodien mēs runājam par Stokholmas programmu. Stokholmas eh, programmas eh, galvenais mērķis ir stiprināt mm, Eiropā brīvību, drošību un tiesiskumu. Brīvība, drošība, tiesiskums ir pas, pašas svarīgākās vērtības Eiropas sabiedrībā. Uh, arī šo brīvību nodrošināšana garantēs e, cilvēkiem tiesības. Un šeit ir jāņem vērā arī situācija Austrum Eiropas valstīs. Pirms nedēļas mēs atzīmējām Berlīnas mūra krišanu, un Berlīnas mūris simbolizēja gan noteiktu to, ka noteikti daļa tika turēta izolētībā no pārējās daļas, un arī tas bija brīvības simbols. Un tagad mēs redzam, ka notiek izmaiņas, un mainās arī seno laiku domāšana, un, un tas mūs priecē. Tagad eh, mēs gandrīz atzīmējam, ka Stokholmas programmas nosaukumā figurē ir tri, šie trīs vārdi - gan brīvība, gan drošība, gan tiesiskums, jo visi trīs ir cieši saistīti. Mums bija arī Tampērs dokuments, Tampērs eh, deklarācija, kur mēs jau norādījām uz to, ka mēs tiecamies uz brīvību, drošību, tiesiskumu, lai tas tik nodrošināts pilnīgi visiem. Mēs redzam, ka Stokholmas programma tiešām turpina gan Tampērs, gan arī vēlāk pieņemto Hāgas programmu Mēs gribam nodrošināt, ka visi iedzīvotāji redz iespējas, ko sniedz Eiropa, ir iespējams ceļot, ir iespējams strādāt un mācīties citās dalībvalstīs. Um, Mēs ar prieku konstatējam, ka Eiropa atgriežas atpakaļ pagātnē pie viduslaiku situācijas. Tieši studiju ziņā, ka bija iespējams viduslaikos ceļot no universitātes uz universitāti, dzīvot nelielās universitāšu kopienās un nebija nekāda šķēršļu tam. Uh, Tāpēc mēs esam priecīgi konstatēt, ka arī Eiropas Savienībā tiek atkārtot šī lieliskā tendence un ir arī attiecīga reakcija no institūciju puses, tiek nodrošināts garantēts viss iespējamais un līdz ar to mēs stiprinam arī Eiropas integrāciju. Brīvības drošības tiesiskuma joma ir tā joma, kur tiek pilsoņu tiesības cienīts un ievērots. Pilsoņiem ir jāredz, ka institūcijas viņiem tic. Uh, un Eiropas Savienības institūcija nozīme ir milzīga, jo tieši šīs institūcijas īsteno Eiropas Savienībā pieņemtās programmas, un lai īstenotu, ir jāsaprot arī visu lēmumu pieņemšanas būtību. Un tāpēc ir jāstiprina sadarbība dalībvalstu starpā, lai varētu labāk īstenot Stokholmas programmu. Arī privāto datu aizsardzība ir ļoti svarīgs aspekts dažreiz brīvību un privāto datu aizsardzību nu, uzskata, ka it kā tas būtu kaut kas eh, pretrunīgs, nesavienojams, bet eh, tas tā nav. Mums vienkārši ir jāatrod šeit kāds kopsaucējs, no vienas puses ir jāsargā personas dati, bet no otras puses ir jāgarantē drošība, jo tas eh, arī man liek cerēt, ka šī programma tomēr pietuvinās Eiropu tuvāk pie pilsoņiem. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Eiropas parlamenta deputāts Endrju eh, Bronsa kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šo pēcpusdienu mēs eh, ļoti daudz runājam par kopīgām vērtībām, bet parlamenta darbā ir vēl plašāks viedokļu apjoms, aptvērums, ir jāņem vērā visu iedzīvotāju intereses. Un es uzskatu, ka būtu diezgan preski perspektīvu runāt tikai par kopiem vērtībām šaurā nozīmē, eh, jo mums tādā veidā, ja mēs rīkojamies preskriptīvi, tad eh, tas būtu pretinā parlamentu domām, tas atgādinātu padomu laika diktatūru. Orvels eh, arī uzskata, ka noteikta valoda kontrol, palīdz kontrolēt domas, un es nezinu, vai tāda kontrolēta valoda tiešām, vai mums vajadzētu atbalstīt, jo tas noved pie domu kontrols diskusijām ir jānotiek ļoti brīvi. Tomēr preskriptīvs konsens tas mazina gan brīvību, gan arī debašu efektivitāti. Rezultātā tas noved pie demokrātijas nāvis. Eh, manuprāt, vienīgā brīvība, kas ir vissvarīgākā par visu, ir izteiksmes vai runas brīvība. Uh, bet eh, tik ar nosacījumu, ka tā neizraisa kaut kādu agresivitāti. Šādas brīvības ierobežošana eksistē ne tikai totalitārās valstīs, un to mēs esam redzējuši gan pagātnē, un redzam arī šodien. Šāds ierobežojums eksistē arī šodien ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo uzstāšanos. Tālāk došu vārdu Zviedrijas Spānijas deputātu kongresa pārstāvim Kostam Martinas kungam lūdzu. Priekšsādātāja kungs, es esmu no Spānijas kongre, deputātu kongresa. Es e, stādos priekšā, tātad es esmu tieslietu komisijas priekšsēdētājs e, Spānijas deputātu kongresā Alvaro Koesta. Es vēlējos uh, sākt runāt, protams, pieminot Lisabonas uh, līgumu, jo bez šaubām pēc šī līguma parakstīšanas Eiropai pavērās ārkārtīgi daudz un dažādas iespējas attiecībā uz iekšlietām, jo šis līgums novieto Eiropas pilsoni pašā centrā un viss norisinās ap šo pilsoni un arī šīs Uh, līgums ir noteikti ir ļoti efektīvs instruments, lai cīnītos pret terorismu un organizēto noziedzību. Es vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir Stokholmas programma un arī pateikties Eiropas parlamentam par tā darbu. Mēs ārkārtīgi pozitīvi vērtējam jūsu darbu un arī tos mērķus, ko jūs savas izvirzījuši nākamajiem gadiem. Es arī uzskatu, ka uh, E, tiešām ir prioritāri uzstāt uz to, lai Stokholmas programma tiek aktīvi īstenota nākamajos gados. Un tad vēl es arī uzskatu, ka mums vēl ir jāstrādā pie. Um, Tā, kas savstarpēji tiek atzīti gan tiesu lēmumi, gan arī e, um, sadarbība lai, krimināltiesībās notiek lielāka. Mums ir sevišķi jāaizsargā noziegumu upuri. Mēs nevaram viņus uzskatīt par kaut ko nepiedarošu brīvību šai kopējai telpai. Eiropas Savienībai saskaņā ar Lisabonas līgumu ir uh, E, jāpievienojās Eiropas cilvēktiesību aizsardzības konvencijai. Un mums ir arī jācīnās pret uh, mačismu, pret, uh, to, pret varmācību pret sievietēm. Un tas ir jādara visaugstākajā līmenī. Es arī domāju, ka mums ir noteikti jāveicina jauno tehnoloģiju izmantošana un, protams, arī sadarbība tieslietās, tad, kad tas skar ģimenes jautājumus. Nu, tas bija tas, ko es vēlējos uzstā, uzsvērt. Un es vēlreiz atkārtoju. Um, Eiropas Savienība pašlaik ir saņēmusi ļoti labu vēsti un visi organizētas noziedzības pārstāvji ļoti sliktu vēsti. E, Paldies. Tālāk mums ir pārstāvis no, e, pārstāvē no Zviedrijas parlamenta Lena Olsan. Paldies priekšsēdētāji. Damas un kungi. Es vēlētos atsaukties e, uz Stokholmas programmu. Vispirmām kārtām, Dēmtalī, ka es to uzskatu par instrumentu, no kura atteikties noteikti nav iespējams, jo ar tā palīdzību mēs varam cīnīties pret organizēto noziedzību. Zviedrijas parlamentā ne jau visi mēs, protams, bijām vienprātis par šo programmu. Vensterbādet, kas ir kreiso partija um, iesniedza daudzus priekšlikumus par to, kā tā vēlētos redzēt šo mm, programmu, un es vēl vēlētos atbalstīt eh, Beļģijas parlamenta pārstāvi, kura runāja par patvērumu jautājumiem. Arī es uzskatu, ka mums ir jāpiestrādā mm, pie šīs patvēruma problēmas, bet tāpat arī ir jāuzsver, ka mums ir jāstrādā pret seksuālajiem noziegumiem, pret uh, sieviešu un bērnu seksuālu izmantošanu. Un es domāju, ka uz to ir īpaši jāuzstāj. Un šajā ziņā ir īpaši jāizstāv cilvēktiesības. Mēs arī nevaram pieļaut to, ka tiek diskriminēta citi homoseksuāli cilvēki un tam līdzīgi. Un uh, Stokholmas programma arī nosaka moratoriju tādai likumdošanai, kas iet pret cilvēka cieņu. Tāpat um, mums vajadzētu uzmanīgi rūk, lūkoties mm, uz to, lai neviens likums nepārkāpj cilvēka tiesības un nepārkāpj cilvēka cieņu. Visam ir jānotiek saskaņā ar, š, um, ar cilvēka mm, pamatiesībām. Un kas attiecās uz patvērumu jautājumiem, tad uh, Mums šķiet, ka ir jāizmanto visi legālie instrumenti patvērumu jautājumos. Mēs nevaram aizkavēt, protams, cilvēkus vērsties pie negāliem, nelegāliem cilvēku pārvadātājiem, bet mēs varam piedāvāt viņiem legālus instrumentus. Like... Paldies! Un tagad es eh, nodošu vadības grožus savam kolēģim Pēram Vasterbergra kungam lūdzu. Tagad jūs varat tālāk vadīt šo sanāksmi. Paldies. Eh, došu vārdu Mesešmita kungam, eh, Eiropas parlamenta deputāts. Eh, paldies, paldies, ka devāt iespēju man uzrunāt šo sanāksmi. Viss šeit dzirdētās idejas ir ļoti labas kad mēs runājam par Eiropas eh, būvēšanu, ņemot vērā pilsoņu vēlmes, mēs veidojam pilsoņu Eiropu, mēs cenšamies eh, arī nodrošināt tiesiskumu, arī to, ka tiek respektēti likumi. Izvēršot visu šīs runas, rodas iespējas, ka Eiropas institūcijas e, strādā maksimāli un jau gadrīz ir nodrošinājis visu šo, bet īstenībā darbs nav pietiekams. Piemēram, 2007. gadā bija 600 teroristu uzbrukumu mēģinājumi Eiropā veikti. Un Pēdējos desmit gados mēs esam konsekventi samazinājuši robežu kontroli, esam mīkstinājuši pārbaudas uz robežām, un tagad ir robežas, kas netiek kontrolēts, ir nemaz, tiek pārvestas uh, narkotikas brīvi ceļo ieroči, ļoti vienkārši var iegūt ieroči narkotikas, kas nāk no austrumiem, un, un mēs varam to saņemt Dānijā, un nav ne robežu kontrols, nekāds īpašs pārbaudas, vai tas nodrošina lielāku drošību pilsoņiem. Visa Eiropas Savienības e, sistēma bieži vien balstās uz kādu citu realitāti. Tas ir pavisam kaut kas cits, tas nav tas, ko mēs redzam mūsu ikdienas dzīvē, ko mūsu pilsoņi redz katru dienu. Es domāju, ka mums vajadzētu e, paskatīties uz realitāti, jāskatās, kā tas reāli notiek ar e, migrāciju, un tikai tad mēs varētu runāt skaistās runas šeit mēs e, dzirdam dažādas kritiskas e, domas e, no tiesu puses, arī politiķi saka, ka jāmaina politikas. Un tad, kad es runāju ar saviem pilsoņiem savā valstī, ļoti bieži cilvēki nesaka, ka mums ir nepieciešama vēl lielāka solidaritāte. Un šeit rodas bāžas, un bāžas attiecas gan uz dāņiem, uz zviedriem, vāciešiem, kā mēs varam turpināt dzīvot kā Eiropas pilsoņi tādā milzīgā teritorijā, milzīgā jomā. Te ir tik liela dažādība, un tas viss ir jāsavieno kopā. Tam ir jādzīvo līdzās un par to vajadzētu padomāt, vai nepalielinās rasisms, vai nav kaut kādi izlaicieni rasistiski, kas ir vairāk, jo cilvēki nav apmierināti ar politiku, ko īsteno gan konservatīvās, gan arī sociālistiskās valdības dažādās Eiropas valstīs. Ļoti daudz ir rasistisku izliecienu, ļoti daudz eh, dažādi izteikumi. Un mēs gribam, lai Eiropā būtu tiesiskuma sfēra, bet tomēr ir jāņem vērā arī cilvēku izteikumi. Tālāk dosim vārdu pārstāvē no Čehijas senāta, lūdzu, Gaiduskovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man arī ir bijis iespēja piedalīties ļoti daudzās un dažādās starpparlamentārajās konferencēs šeit. Briselē pārsvarā šādi, šajā sanāksmēs mēs runājam par dažādām institūciju reformām, un tāpēc eh, esmu ļoti ļoti priecīgi konstatēt, ka šodien šajā sanāksmē mēs nerunājam par kādām institūciju reformām, mēs runājam par cilvēkiem, par drošību, par tiesiskumu, jo beidzot mēs esam pabeiguši Lisabonas līguma ratifikāciju. Es gribētu pateikties visām dalībvalstīm, kas atbalstīja tos spēkus Čehijas republikā, kas atbalstīja atrāk Lisabonas līguma ratifikāciju. Mēs tiešām centāmies atbalstīt pēc iespējas ātrāk ratifikāciju. Mēs vēlējāmies ātrāk ķerties pie konkrētu jautājumu, jautājumu, kas ir būtiski pilsoņiem risināšanas. Un es uzskatu, ka drošība un tiesiskums. Šeit ir lielisks piemērs. Tie ir vitāli svarīgi jautājumi mūsu iedzīvotājiem un arī ļoti svarīgi aspekti Stokholmas programmā. Jau citi runātāji runāja par to, ka vēl process mums ir priekšā. Šeit es piekrītu. Mums vajadzēs pārvarēt šķēršļus. Tie būs dažādi šķēršļi, arī juridiskās izpratnes dažādība kas ir novērojami dažādās valstīs. Es domāju, ka šeit ir dažādi instrumenti, kas palīdzēs mums tikt galā ar šīm atšķirībām. Mēs varam organizēt starpparlamentārās konferences, arī parlamenta priekšsēdētāju tikšanās ir svarīgs instruments. Arī COSAC konferences ir svarīgs instruments. COSAC konferenču sistēma darbojas jau 20 gadus. Mēs tikko atzīmējam Kosaka 20 gadi, un es eh, domāju, ka mēs varētu apsveikt šo organizāciju ar veiksmīgu funkcionēšanu. Mums vajadzētu uzsākt diskusiju par neonacionālismu un arī rasisma parādīšanos vai pat uzplaukumu atsevišķās valstīs. Ar nožēlu jāatzīst, ka šīs tendences, tendences saistītas ar uh, narkotiku tirzniecību, ar uh, nelegālo līdzekļu atmazgāšanu, ar noziegumiem vispār. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti delikāts, bet mums ir jāķeras pie uh, tā risināšanas, jo, ja mēs to neatrisināsim, tad mēs nevarēsim piedāvāt drošu Eiropu mūsu pilsoņiem. Paldies! Tālāk došu vārdu Guteres pārstāvim no Spānijas kongresa. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas integrācijas procesam ir bijušas ļoti daudz pozitīvu aspektu priekš um, Eiropas Savienības pilsoņiem, un es to jums saku kā Spānijas pārstāvis. Tomēr tas rada arī dažus jautājumus. Es gan mm, vēlētos jums mm, runāt arī par to nedrošību, ko rada Eiropas integrācijas process, jo mēs esam atvēruši robežas arī noziedzniekiem. Un eh, šīs robežas tomēr vēl nav atvērtas policistiem un tiesnešiem. Tomēr kopš Tamperes procesa mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai uh, tiesnešiem un policistiem šīs robežas arī tiktu atvērtas, bet tomēr te vēl ir daudz ko darīt. Mums ir daudz ko darīt tieši sadarbojoties krimināltiesību jomā, jo policisti gan var apmainīties ar informāciju diezgan ātri, Tomēr tad, kad sākās lietas iztiesāšana, tad ir ļoti grūti nonākt pie kaut kāda lēmuma un šos datus izmantot. Es domāju, Eiropas Savienības nākotnē ir ļoti svarīgi nodrošināt savu pilsoņu drošību, jo man šķiet, ka Eiropas Savienības pilsoņi uzdos jautājumu par to, pēc kam tāda Eiropas Savienība vispār ir vajadzīga, ja mēs nespēsim parādīt viņiem, kā mēs cīnāmies pret organizēto noziedzību. Es varētu izteikt kā Spānijas pārstāvis savu atbalstu Stokholmas programmai, un man liekas, ka Spānijā nav nevienas partijas, kas šo programmu neatbalstītu. Tomēr es vēlos uzsvērt, ka nepietiek ar to, ka mēs programmā ierakstām kaut kādus mērķus un tādus ambiciošus mērķus. Mums vajag kaut ko sākt darīt. Mēs par daudzām lietām jau ilgi runājam, bet vajag beidzot atlocīt uh, piedurknes un ķerties pie darba. Mums ir jābūt ļoti prasīgiem ar nacionālajām valdībām, lai šī programma patiešām darbotos un lai mūsu pilsoņu drošība patiešām tiktu garantēta. Jo, ja es pareizi saprotu, tā ir viena no galvenajām jūsu rūpēm. Paldies! Uh, Paldies! Un nākamā uzstāsies eh, Terēza Himenesa Besarīlas kundze, lūdzu, no Eiropas parlamenta. Jā, labdien visiem, eh, dāmas un kunga, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos jums pateikt, man liekas, ka nav labākas vietas par šo, lai runātu par terorisma upuriem, tādēļ, ka es uzskatu, ka. Uh, Mēs šeit esam sapulcējušies, lai runātu par Stokholmas programmu, kura tieši runā par drošību, brīvību un tieslietām. Es domāju, un es domāju, ka tieši šie ir tie vārdi, kurus terorisma upuri visbiežāk atkārto, un terorismu upuri arī neko vairāk nelūdz. Nav jau brīvības, kurā nav drošības, un nav arī tādas uh, brīvības, kurā nav taisnīguma. Tādēļ drošība ir absolūti neaizstājama, lai būtu brīvība. Es šajā parlamentā esmu pavisam nesen, bet es esmu redzējusi, ka mums šeit ir bail runāt par terorismu. Es gan īsti nevaru saprast, no kurienes rodas šīs bailes. Un manā valstī, Spānijā, mēs pašlaik ārkārtīgi ciešam no terorisma, bet uh, terorismu ir piedzīvojušas arī citas valstis, kā Itālija, Nīderlande, Francija, un mēs visi esam potenciāli terorisma upuri. Līdz ar to mums nevajadzētu būt aizspriedumainiem, kad mēs runājam par terorismu. Mums nav jābaidās runāt par terorisma upuru tiesībām. Uh, Mums nav jābaidās no tā, ka mūsu pieņemtie lēmumi varētu ierobežot kaut kādas pilsoņu brīvības. Es nekad neesmu runājusi par. Es nekad neesmu dzirdējusi, kādu runājam par terorisma upuru tiesībām, un tieši tāpēc es te tagad vēlos par to runāt, un es lūdzu, lai 27 dalību valstis ir solidāras, un es lūdzu jūsu palīdzību Spānijai, uh, lai cīnītos pret terorismu. Un tagad, kad sāksies spēkā Lisabonas uh, līgums, būtu ļoti svarīgi arī, lai notiek harmonizācija starp dažādām likumdošanām un lai mēs aizstāvētu terorismu upurus arī ar šo pamatiesību hartu un ar Stokholmas programmas palīdzību. Tas būtu pirmais solis. Paldies! Thank you very much. Many... Paldies! Mums ir pieteikušies daudz runātāju, tieši tāpēc tagad runātāju saraksts tiek slēgts. Tas eh, nozīmē, ka piecos mums būs jāsāk darbs darba grupās, un mums vairāk nav laika. Tieši tāpēc katram runātājam tiek atvēlētas tikai divas minūtes. Es atvainojos, bet diemžēl tas ir vajadzīgs, jo savādāk mēs nepaveiksim darba laikā. Došu vārdu Kokomas kundzei no Kīpras lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Zviedrijas prezidentūra ir izplatījusi Stokholmas programmu laika periodam no 2010. līdz 2013. gadam. Šeit parādās vairāki jautājumi, kas attiecas uz drošību, uz individu brīvībām, uz uh, tiesībām. Bieži vien Savienība seko konkrētai politikai. Mums jāatcerās, ka šī politika arvien paplašināsies. Es darbojos Kipras iekšlietu komitejā. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība sniedz atbildes drošības un taisnīguma ziņā. Es nedomāju, ka Eiropas Savienības policijas spēki varētu tikt pakļauti neatkarīgai tiesu kontrolē. Es domāju, ka šādu policijas spēku uh, pilnvaras neļaus tikt galā ar organizēto noziedzību. Tāpat nevarēs tikt atrisināt arī citi jautājumi. Mums ir jāatcerās par datiem, par to uzglabāšanu, par biometriskajiem datiem. Saskaņā ar uh, Schengens līguma, jeb otrās paudas Schengens līgumu šādi dati tiks uzglabāti. Pēc 11. Eh, septembra terorismu uzbrukumiem ASV ir ieviesusi dažādas kontroles, kas dažādos veidos ierobežo cilvēku tiesības. Mēs esam cīnījušies par cilvēku brīvībām Eiropā, un tagad šīs brīvības tiek atņemtas kaut kādu ienaidnieku dēļ. Dažreiz šos ienaidniekus mēs vispār neredzam. Mums ir jāaizsargā Eiropiešu brīvības un tiesības, taču cīnoties pret terorismu, mēs bieži vien aizmirstam par mūsu tiesībām. Mēs redzam, kā piemēram vārda brīvība tiek sagrauta. Mēs runājam par radikalizāciju. Šķiet, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies pret to vērsties, vismaz eh, tās politikā tas ir likts iekšā. Mēs redzam, kas ir noticis eh, Dienvidslāvijas kara laikā, un bieži vien uh, mēs izmantojam to kā attaisnojumu dažādu veidu darbībām. Priekšsēdētājs domāja, ka man ir dotas trīs minūtes. Nē, priekšsēdētājs iepriekš teica, ka tiks piešķirtas tikai divas minūtes, līdz ar to runātāji tiek pārtraukt un vārds tiek dots Zefcik kungam no Čekislā, Čehijas republikas. Paldies! Pirmkārtām es vēlētos eh, pateikties eh, par jūsu darbu, par eh, prezidentūras paveikto pēdējā posmā, kad tika ratificēts Lisabonas līgums. Es īpaši vēlētos jums eh, pateikties eh, tāpēc, ka tiek aizstāvētas eh, dalībvalstu konstitucionālās tiesības. Manuprāt, bija, tā bija pareizā pieeja un tā ir ļoti laba vē, vēsts mūsu pilsoņiem. Es vēlētos sveikt arī Buzeka kungu par to, ka viņš ir kļuvis par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Tas ir ļoti svarīgs amats. Čehijas Republikas e, senāta lēmums er, tiks apspriests rīt. Par to spriedīs mans kolēģis Koliha kungs. Tieši tāpēc e, tagad es vēlētos runāt par e, Eiropas parlamenta lēmumu projektu, kur ir runa par Eiropolu, Eirojust un Frontex aģentūru. Šīs aģentūras ir ļoti būtiskas un tieši tāpēc tās vajadzētu kontrolēt arī dalību valstu parlamentiem. Uh, Čehijas prezidentūras laikā mums to solīja. Es ceru, ka mēs varēsim par to spriest nākamajā Kosaka sanāksmē. Ņemot vērā, ka dalībvalstu parlamenti ir ļoti ilgi sekojuši šim jautājumam, būtu ļoti žēl, ka uh, Eiropas parlaments nevarētu to uh, darīt. Protams, ka Eiropas parlamentam nav pietiekami daudz pieredzes šajos jautājumos, un, es, un dalību valsts parlamentiem šāda pieredze ir. Tieši tāpēc mums eh, šo sadarbību vajadzētu paplašināt. Eh, komisija ir apsolījusi nosūtīt šo dokumentu, kas vēlāk varētu tikt apspriests Kosaka sanāksmē, un pēc tam mēs varētu apspriest Eiropas parlamentā kopā ar dalību valstu parlamentiem. Es domāju, ka tas būtu pārē, pareizākais rīcības veids. Paldies! vārds eh, Heidī Hautalē no Eiropas parlamenta. Lielas paldies, priekšādētāji. Es eh, runāju kā cilvēktiesība apakškomitejas priekšādētāja. Es vēlētos eh, paust dažas domas par Stokholmas prezidentūras ārējo dimensiju. Pirmām kārtām vēlētos uzsvērt ka arī iekšējā cilvēktiesību politika Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska. Arī šeit pie mums ir vairāk trūkumi. Protams, mēs augstu vērtējam cilvēktiesības. Tiem ir, svar, tām ir svarīga nozīme mūsu ārpolitikā. Mēs vēlamies, lai visā pasaulē attīstītos neatkarīga tiesu sistēma bet tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai šeit mūsu 27 dalībvalstīs šī tiesu sistēma būtu tikpat neatkarīga un laba. Ārējās cilvēktiesības, tātad cilvēktiesības citā m, mm, visā pasaulē pieder pie Stokholmas prezidentūras programmas. Šo programmu aizstāvi tīpaši šīs ārējās dimensijas dēļ. Taču Es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz vairāk godkārības. Mums vajadzētu pārdomāt, eh, ko tas īsti nozīmē, ja mēs sakam, ka cilvēktiesības ir jāievēro, ka ir jāievēro starptautiskās tiesības. Es domāju, ka nākotnē to vajadzētu ņemt vērā vēl vairāk. Noslēgumā priekšēdētāji es vēlētos runāt par mūsu lēmumu pieņemšanas cauradzamību. Es domāju, ka šai lēmu pieņemšanai būtu jākļūst caurdzamākai, un tā tam būtu jābūt visās institūcijās. Vārds Sviedrijas parlamenta pārstāvim. Paldies! Es eh, vēlētos visiem pilsoņiem un deputātiem eh, paust, kāda veida Eiropu tad mēs veidosim ar šo programmu. Tad, kad Lisabonas līgums būs eh, stājies spēkā, cilvēktiesību harta būs juridiski saistoša visām dalībvalstīm. Un uh, pilsoņu Eiropas vietā, par ko mēs spriežam šodien uh, šajā telpā, mums uh, vajadzētu veidot cilvēktiesību Eiropu. Tikai tādā veidā mēs varētu nodrošināt brīvību, drošību un taisnīgumu, kas ir paši galvenie vārdi, par kuriem ir runa šajos dokumentos. Mums ir jānodrošina šīs tiesības visiem cilvēkiem Eiropā. Mums ir jādod eh, spēks šai hartai, nodrošinot partnerību ar citām valstīm. Mums ir, eh, piemēram, jāsadarbojas ar Ziemeļāfrikas valstīm, jo šajās valstīs cilvēktiesības vēl ar vien tiek pārkāptas, un eh, cilvēkiem tiek atņemts viņu status. Šie bezvalstnieki uh, ir, ja mēs ar šo, šo jautājumu esam saskārušies jau agrāk Eiropas vēsturē. Uh, Šādā veidā šie cilvēki kļūst pilnīgi beztiesiski. Tie nokļūst organizētās noziedzības vai pat cilvēku tirzniecības eh, organizētā rokās. Ja mēs izveidosim cilvēktiesību Eiropu, tad mēs neatkārtosim briesmīgās vēstures kļūdus. Šī ir tāda kā eh, mūsu sirdsapziņas pārbaude. Es ceru, ka nākamo piecu gadu laikā mēs neatkārtosim problēmas, ko dažas valstis un arī daži deputāti pieminēja. Mūsu tekstos var redzēt ļoti lielu islamofobiju. Paldies par to, ka devāt man vārdu. Lielas paldies! Kališa kungam vārds no Polijas Seima. Priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi! Esmu tiesību un cilvēktiesību komitejas priekšēdētājs Polijā, taču 2004. gadā es biju iekšlietu ministrs Polijas valdībā. Esmu piedalījies Hāgas programmas sagatavošanā, kā arī Tāmperes programmas sagatavošanā. Es vēlētos vērsties pie Eiropas parlamenta priekšēdētāja Buzek kunga. Es ceru, ka viņš nodrošinās, lai Hāgas programma tiktu ļoti rūpīgi izanalizēta Eiropas komisijā. Mēs e, runājam par šo jauno Stokholmas programmu, bet ļoti daudzi nosacījumi Hāgas programmā vēl ar vienu nav ieviesti. Vēl kas. Pirmkārt, vēlētos, protams, apsveikt Buzeku kungu, sveicu viņu savā vārdā un arī polijas delegācijas vārdā. Man vēl nav bijis iespējas publiski viņu sveikt. Nākamais, ko es vēlējos uh, paust, ir ļoti svarīgi aizstāvēt uh, komisijas un Zviedrijas prezidentūras uzstādītās prioritātes. Pašlaik ir redzamas zināmas pretrunas. No vienas puses mēs aizstāvam uh, pilsoniskās tiesības bet eh, tajā pašā laikā ir redzams punkts par eh, pilsoņu aizsardzību, ņemot vērā policijas sadarbību. Tad ir, ir pilsoņu tiesības, bet mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kur policija un īpašie dienesti dalība valstīs, kas vajā teroristus un organizētos noziedzības pārstāvis, uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, lai viņi pārkāptu cilvēktiesības. Vēl ar vienu cīnoties pret noziedzību tiek pārkāptas cilvēktiesības. Es domāju, ka šis punkts būtu jāiekļaus Stokholmas programmā. Paldies. Vārds tagad Jaurogei Atondo no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, dārgie kolēģi, ka mēs esam vienprāts ar, par divām lietām, kas sākot no janvāra Eiropas parlamentam būs likumdošanas vāra kopā ar Eiropadomi, un jūs, nacionālajie parlamenti, varēsiet uh, arī ietekmē to, ko mēs šeit darīsim, un jūs varēsiet arī spriest, vai tas, ko mēs realizēsim Stokholmas programmas ietveros, pārkāp vai nepārkāp jūsu nacionālo likumdošanu. Es domāju, ka par to būs viensprātis visi, varbūt vienīgi izņemot tos, kas nepiekrīt Eiropai kā tādai un kas nevēlas Eiropu vispār. Es domāju, ka mums noteikti vajag uh, tiekties uz mūsu dažādo likumdošanas sistēmu vienādošanu. Tomēr nu, nevajadzētu aizmirst par kādu risku. Un mūsu risks ir tāds, ka mēs Eiropu ar jauno Lisabonas līgumu padarām tik sarežģītu, ka tā vietā, lai būtu solis uz priekšu, šis līgums būs solis atpakaļ. Tāpēc pavisam vaļsirdīgi, dāmas un kungi, es vēlos jums sacīt, ka pastāv risks interpretēt šo līgumu tādā fundamentālā, fundamentālisma garā. Un no tā vajadzētu izvairīties, tādēļ, ka Eiropā, ja varētu teikt, ir daudzas straumes, kas plūst ļoti dziļi. Uh, Un tur ir tādi viedokļi, kas saka, nē, mums Eiropā te nekas nav jākonstruē, bet ziniet, ja mēs te neko nebūvēsim, tad jau mums, piemēram, nebūtu tādas eiro šodien, bet būtu franki, markas vai vēl citas valūtas. Tad mums ir jāsadarbojās, mums ir jāsadarbojas krimināla tiesībās un daudzās citās tiesībās, un ja mēs to nedarīsim, tad Stokholmas programma vienkārši tiks apturēta un Eiropas ideja kā tāda tiks apturēta. Paldies! Vārds Lordam Bonesam no Labdānijas Lorda palātas. Liels paldies, priekšēdētāji! Paldies par to, ka uzaicinājāt dalībvalstu parlamentu pārstāvis uz šo sanāksmi. Paldies arī Zviedrijas prezidentūrai par darbu, kas jau ir paveikts pie Stokholmas programmas. Uh, Es noteikti piekrītu tiem, ka mums ir vajadzīgas kopējas vērtības. Es nedomāju, ka par to vajadzētu diskutēt. Taču ir jautājums par to, kā to sasniegt, kā panākt, lai tie nepaliek tikai centieni. Es domāju, ka šis jautājums mums būtu sev jāuzdod. Stokholmas programma pašreizējā redakcijā priekšsēdētāja ir ļoti ambicioza programma. Te ir ļoti daudz eh, punktu kas eh, manā um, institūcija komitejā Lorda palātā šķiet ļoti labi. Es domāju, ka mums ir jābūt ambicioziem, un, lai šī programma būtu veiksmīga, mums ir jānosaka arī prioritātes. Mēs nevarēsim paveikt pilnīgi visu piecu gadu laikā, ja mēs nenoteiksim prioritātes un neno, nepanāksim, lai šīs prioritātes tiek izpildītas, tad mēs riskēsim ar to, ka pilsoņi aizmirsīs par šo programmu, uzskatīs to par plānu, kas uz viņiem neatiecas. Mēs uzskatām, ka jebkurš jauns tiesība akts ir jāsagatavo ļoti prātīgi un uh, jāsastāda pareizā redakcijā. Tikai tādi pilsoņi uzskatīs par noderīgu un uh, tādu dokumentu, kas aizstāv pilsoņu tiesības. Es īpaši uzsvēru individu tiesības uh, tiesas procesā. Privātpersonām ir ļoti būtiski uh, lai jebkurā tiesas procesā citā valstī, kur, ir, eh, citi, kur tiek izmantota cita valoda un citas tiesības, lai viņi tiktu saprasti. Mēs gal galā veidojam Eiropu balstoties uz uh, uzticēšanos. Es domāju, ka šādā veidā mēs nodrošināsim lielāku labumu nekā cenšoties harmonizēt likumdošanu visās 27 dalību valstīs. Mums ir jāpanāk kopēji standarti un uh, taisnīguma nodrošināšana visā Eiropā, neskatoties uz to, uh, neskatoties uz valsti, kur šis process notiek. Mums ir jādomā, protams, arī par subsidiritāti un par konfliktiem, kas var rasties starp dažādām tiesību sistēmām, piemēram, uh, jāatcerās par paražu tiesībām, jo tās netiek izmantotas visā Eiropas Savienībā. Paldies, Maritatī kungam, vārds no Itālijas senāta. Sì, grazie, Presidente. In due minuti si... Paldies, priekšsēdētāja. Divu minūšu laikā vienīgais, ko var izdarīt, ir izteikt ļoti īsus novērojums, un es gribētu piedāvāt sekojošos. Man šķiet, ka ir pienācis laiks, dārgie kolēģi, kad mums būtu jābeidz analīze. Analīze jau ir izdarīta. Spānijas kolēģis jau pirms brīža teica, ka robežas ir nojauktas. Jā, tas ir labi, bet man šķiet, ka tās ir nojauktas tikai um, noziedzniekiem, vienkāršiem iedzīvotājiem, policistiem vai citiem cilvēkiem šīs robežas joprojām saglabājas. Jūs ļoti labi zinat, ko dara organizētā noziedzība un ko dara teroristi. Mums ir nepieciešams reaģēt, izmantojot starptautiskos tiesiskos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Daži no tiem nemaz nav tik dārgi. Eiropai jau ir policistu apvienotās komandas, bet dažās valstīs, kā piemēram Itālijā, eh, šī metode nav tikusi ratificēta. Mm, arī iepriekšējā Itālijas valdība neko daudz šai sakrā nedarīja. Mums ir nepieciešami instrumenti mūsu rokās - Eiropol, Eirojust, bet mums vajadzētu tos labāk nodefinēt un efektīvāk izmantot. Tas ir, mums vajadzētu izvietot uh, šīs um, struktūras racionāli un piešķirt tām tiesisko pamatu uh, efektīvai un reālai darbībai cīnoties pret noziedzniekiem. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpalīdz realizēt Eiropol un Eirojust uzdevums un pienākums. Mums ir jānodrošina tiesiskā sadarbība, nekavējoties. Mums ir nepieciešamas datorizētās datu bāzes Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Helēna Flotras kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos izteikt pāris vispārīgas piezīmes. Es ļoti priecājos, ka eh, pēc eh, Lisabonas līguma ratificēšanas dažādiem nacionālajiem parlamentiem ir mazliet vairāk uh, teikšanas Eiropā, tomēr es esmu nobežījusies par to, ka Stokholmas programmā, man liekas, var atrast tādus terminus, kur būtu nepieciešams Eiropas parlamentā pamatīgāk izpētīt. Mēs e, paši jau šo sesiju nosaucām um, konstruēt pilsoņu Eiropu, varbūt mēs esam iekrituši slazdā. Un kāds ir šis slazds Eiropas Savienībā dzīvo um, arī tādi cilvēki, kuri nav nevienas Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņi, bet tomēr viņiem piemīt pamattiesības, bet, mm, un viņi arī ir Eiropas Savienības daļa, un es ceru, ka mēs strādājam arī priekš viņiem, pat ja viņiem nav Eiropas Savienības pilsoņu statusa Tieši tāpat es arī uzskatu, ka, piemēram, tas termins kā drošība ir ārkārtīgi ierobežojošs, jo tad es te runātu par tādu uh, drošību, kādu šim terminam piešķir apvienotās nācijas. Un nu, man liekas, ka Stokholmas programmā pietrūkst atsauces uz mūsu starptautiskajām saistībām attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvēšanu un aizsargāšanu. Un īsumā es vēlos pateikt tikai to, ka ir taču vēl uh, ANO, ir vēl Eiropas, es atvainojos, ir vēl cilvēktiesību konvencija. Un Mm, un tas nozīmē, ka mēs vēlamies eh, celt Eiropu uz pamatvērtībām, un mēs taču vēlamies cilvēktiesības aizstāvēt ne tikai uh, Eiropas Savienībā, bet arī citur, kur tās tiek pārkāptas. Paldies! Paldies! Un tagad aicināšu Stefanu Šenekungu no Austrijas parlamenta. Priekšsēdētāji, Es atvainošos uzreiz Zviedrijas prezidentūrai, ka es uh, um, nerunāšu par pozitīvajām lietām, jo man nav tik daudz tā ekalots. Es uh, vienkārši pievērsīšos tikai kritiskajiem punktiem, kas man liekas būtiski. Jā, protams, šī programma ir ambicioza, bet tā ir arī ļoti pretrunīga. Es saprotu ka ir ļoti grūti zināt, ka bija grūti, ļoti grūti zināt, kāds būs balsojums, un uh, ir ļoti grūti sastādīt programmu, kas ir paredzēta nākotnē. Es saprotu, bet uh, galu galā tomēr līdz lēmu pieņemšanai vajadzētu varbūt veikt kādas struktūrālas pārmaiņas, vajadzētu uzstādīt reālus uh, mērķus. Pirmkārtām vēlētos runāt par šīm pilsoņtiesībām. Gal galā cilvēktiesības ir pamatprincips, kas būtu jāliek Stokholmas programmā, bet nedrīkstētu taču palikt stāvot pie datu aizsardzības jautājumiem. Mums ir jāatcerās arī par proporcionalitāti, par kontroli. Pašreizējā redakcijā tā visa trūkst. Tieši tāpēc šī informācijas sistēmas arhitektūra, manuprāt, nedarbosies. Pirms, gadiem, mēs, pirms viena gada mēs diskutējām par migrāciju, bet mēs atkal ceļam jaunas sienas. Ja mēs uh, reģistrējam gan iebraukšanu, gan izbraukšanu, 2008. gadā mēs noslēdzām robežu paketi, bet uh, tas vēl nav pabeigts, un tagad mēs uzsākam jau jaunas aktivitātes. Galu galā mēs nedrīkstam aizmirst par nevainīgumu prezumciju. Uh, Mums nedrīkstētu aizmirst, ka galvenais taču ir tas, lai cilvēks netiktu uzskatīts par vainīgu, pirms tas nav nospriezt tiesā. Es vēlētos vēlreiz vērsties pie Zviedrijas puses. Šeit ir vairākas, vairāki punkti par eh, mētiecīgo migrāciju, par eh, patvērumu vietām. Diemžēl šajā programmā daudz kas nav minēts, un tā man trūkst. Paldies eh, Tölī kungam vārds no Somijas. Puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji! Šis plāns eh, daudzgadējai programmai atbilst eh, Somijas valdības mērķiem. Stokholmas programma papildina Tamperes programmu un arī Hāgas programmu. Tas ir instruments, ar kuru mēs varētu nodrošināt pilsoņu brīvības bet, protams, ka jāņem vērā vairāki aspekti. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. Jebkurā gadījumā programmai ir jābūt konkrētai. Te ir jāiekļauj funkcionējoši pasākumi. Nav jēgas iekļaut tikai vēlmes, kas tā arī paliks neizpildītas. Es domāju, ka ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Un pats svarīgākais būtu panākt rezultātus. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina eh, funkcionējoša eh, robežu kontrole, kā arī kopēja procedūra eh, cilvēkiem, kas lūdz patvērumu. Es domāju, ka Zviedrijas prezidentūra ir paveikusi labu darbu. Uzstādītās prioritātes tātad ir uh, kopēja patvēruma politika līdz pat 2012. gadām. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstis veido šādu kopēju patvēruma politiku. Dalībvalstīs vēl ar vienu šīs sistēmas atšķiras. Es domāju, ka mums vajadzētu kopīgu programmu visai Eiropas Savienībai. To es uzskatu par pašu galveno. Lielas paldies! Vārds Hefnera kungam no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšādātāji! Es arī koncentrēšos tikai uz tiem punktiem, kas man liekas vissvarīgākie. Uh, Mums bieži nav tādas sanāksmes, kur Eiropas parlaments var tikties ar dalībvalstu parlamentiem. Mēs, e, mums tagad ir daudz e, lielāka atbildība pret e, mūsu vēlētājiem. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu turpināt veidot kopēju Eiropu. Es gribētu runāt par kriminālu tiesībām, par terorismu. Diemžēl Stokholmas programmā daudz par to nekas nav teikts. Te ir runa par eh, piedalīšanos Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē, un te ir tikai četras rindiņas tālāk zem šī virsraksta. Es domāju, ka eh, neskatoties uz to lielo prieku par to, ka eh, pirms 20 gadiem Eiropa vairs nedalījās Austrum un Rietum Eiropā, ka tā tagad ir kopēja Eiropa, neskatoties uz to visu, mums vajadzētu spērt lielu soli uz priekšu. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu uh, arvien ātrāk un arvien lielākiem soļiem uh, veidot nevis elites Eiropu, bet gan uh, veidot reālu pilsoņu un pilsoņu Eiropu. Tas nozīmē, ka mums būtu ne tikai vienotais tirgus, bet mums būtu reāla Eiropa, kas visiem cilvēkiem arī kaut ko sniedz. Es ceru, ka šīs uh, instruments tiešām uh, dos uh, efektīvus risinājumus. Es ceru, ka e, šis instruments ļaus pilsoņiem iejaukties politikā. Es domāju, ka mums ir vajadzīga sadarbība ne tikai institūciju starpā, bet mums ir jādod arī tiesības un iespējas pilsoņiem vērsties pret, pie mums tieši un paust savas vēlmes un pretenzijas. Es domāju, ka tādējādi viņiem rastos sajūta, ka viņi patiešām atrodas dzīvo Eiropā un ka viņi kaut ko šeit var arī ietekmēt. E, liels paldies, e, Pafīlis kungs no Grieķijas. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit ironiski runājam. Mēs piesaucam Eiropas pilsoņus, sakam, ka tā ir Eiropas pilsoņu Eiropa, bet šeit ir pretruns. Mēs redzam šeit saikni ar Lisabonas līgumu. Kāpēc jūs neorganizējāt referendumu visās Eiropas Savienības valstīs? Tas būtu pareizāk. Droši vien jūs zināsiet iemeslu, tāpēc, ka vairākas valsts eh, teica nē, un īrija bija spiesta vēlreiz balsot un vēlreiz balsot, lai pateiktu savu jā. Un tas nemaz nav tik ļoti taisnīgi. Tālāk jautājums par drošību un tiesiskumu. Šeit ir jautājums par to, ko cilvēki pieprasa. mēs runājam par šiem jautājumiem, tomēr mēs nepieskaramies pašām akūtākajām sfērām. Pašā svarīgākās sfērās mēs neredzam patiesu progresu. Mēs tieši otrādi redzam, ka cilvēku brīvības un tiesības tiek viņiem ņemtas nost, un tie pasākumi, kas tiek piedāvāti, ir diezgan briesmīgi. Mēs runājam par tādu sistēmu, kas attieksies pilnīgi uz visiem, bet no kā tad jūs baidaties Eiropas Savienībā? Kāpēc jūs baidaties no tautas? Kāpēc jūs esat ieviesuši dažādas datubāzes? Kāpēc ir dažādas faili ar, person, ar personas datiem, ar personīgo informāciju? Tālāk par kriminālu tiesībām, par to šī ideja, ka krimināla tiesības tiks par padarīts par eh, visu Eiropas pasākumu, bet eh, šeit ir iejaukšanās cilvēku suverenitāte. Vēl priekšsēdētāja brīvība, drošība, tiesiskums, tā, tas ir saistīts ar institūciju darbību, ir nepieciešams organizēt institūciju darbu šajā jomā vajadzētu ņemt vērā pagātnes kļūdas, eh, vajadzētu censties pārvarēt barbarisko pozīciju, kas šeit ir izveidojusies. Uh, tālāk no Francijas Nacionālās asamblejas runātais. Paldies, es esmu Lekvilera kungs, un es vēlējos uzreiz pateikt, ka es pilnībā atbalstu Stokholmas programmu, un es vēlējos pateikties uh, Zviedrijas prezidentūrai un arī komisāram Žakām Baro. Šajā uh, sanāksmē es dzirdēju dažādus viedokļus gan par, gan pret. Es vēlētos pateikt, un es esmu Nacionālā parlamenta pārstāvis, un es vēlētos teikt, ka Eiropas parlamentam un Nacionālajiem parlamentiem ir jāstrādā cieši kopā, jo te ir runa par Eiropas Savienības, Savienību kā tādu. Tagad mēs runājam par likumdošanu, harmonizāciju, par sadarbošanos, par cīņu pret terorismu, jo tie ir temati, kas skar katru Eiropas Savienības pilsoni. Un tāpēc tā vietā, lai pretstatītu nacionālos parlamentus un Eiropas parlamentu, mums tie ir jāredz kā sadarbības partneri. Es Galīgi nedomāju, ka Eiropas parlamentam tagad tiktu piešķirtas kaut kādas pārmērīgas pilnvaras. Es domāju, ka mm, attiecībā uz kopīgo patvērumu politiku mums būtu jāiet tālāk, kā arī mums ir jādara vairāk attiecībā uz sieviešu un bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu. Tāpat arī ar Eirojustu un Frontex mums ir jādara vēl daudz, daudz, daudz vairāk. Un es vēlētos uh, pateikt, ka Lisabonas līgums dod lielākas pilnvaras gan Eiropas parlamentam, gan nacionālajiem parlamentiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Much, Paldies! Es tagad došu vārdu Luī Tavaresam no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! es uzskatu, ka mēs šeit runājam par pilsoņu Eiropu, un tāpēc es vēlētos izmantāt, izmantot iespēju uzrunāt kolēģus no nacionālajiem parlamentiem, jo mēs te runājam par daudz ko par Eiropolu, Eirojustu, Frontexu un tam līdzīgi. Es nezinu, es ceru, ka tulkiem neradās problēmas ar siglu atkārtošanu, saka runātājs. Un tad, eh, tagad mēs runājam par. Eiropas uh, pilsoņiem, bet uh, runājot par visu to, mēs aizmirstam par to, kādi ir galvenie Eiropas mērķi. Uh, Ja citādi mums ir pilna mute ar visu ko, bet eh, mēs aizmirstam, kas tad ir galvenais, aiz kokiem mēs neredzam mežu. Un kāds tad ir mūsu galvenais uzdevums - konstruēt Eiropas demokrātisko nākotni. Tāds ir mūsu uzdevums. Šonedēļ iespējams mēs izvēlēsim um, Eiropas jauno pirmo prezidentu Eiropas parlamentā mums šeit nav pilnvaru par to lemt, bet jums nacionālajos parlamentos ir gan. Presē tiek daudz runāts par to, kas tiks izvēlēts. Daži saka, ka tiks ievēlēts tas, kuru vēlēsies Sarkozy un Merkeli. Bet e, jums nacionālajos parlamentos ir jāspriež, kuru personu jūs vēlties iecelt šajā prezidenta amatā. Un ir iespējams, ka šo amatu pat varētu ieņemt kāda sieviete, e, un tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas demokrātijai. Jo Keljo, Koeljo kungs jau teica, ka mums ir dažādi pārbaudījumi, kuriem ir jāiziet cauri, bet mums noteikti ir jāizvairās no tā, ka mēs pazaudētu mūsu pilsoņu uh, uzticību. Mums ir nepieciešams dialogs ar pilsoņiem. Mēs nevaram vienkārši e, strādāt kā likumdevējs tikai un vienīgi. Mums ir jāprot ieklausīties savos pilsoņos. Un tad, kad mēs runājam par visu, ko mēs spējam realizēt, tad tiešām ir jāķeras pie darba. Dank u, voorzitter. In de inleiding werd gezegd dat het Europees Parlement. Eh, Šafkungam vārds. Tikai jau minēts, ka Eiropas eh, parlamentam un dalību valstu parlamentiem vajadzēs eh, spēlēt daudz nozīmīgāku lomu un ka ir jānodrošina šķirkni starp šīm divām institūcijām. Es domāju, ka uh, pastāvēs konkurence starp mums. Es domāju, ka šis uzdevums nebūs vienkāršs. Manuprāt, parlamenta uzdevums būs uh, rast kopsaucēju visai ierobežotam pamatiesību kopumam. Mums ir jātiek galā ar terorismu, mums ir jāvēršas pret cilvēku tirdzniecību, pret islamizāciju, mums ir jāpasargā Eiropas Savienības ārējās robežas. Tās būtu mūsu prioritātes. Tiesības uz drošību, manuprāt, netiek pilnībā nodrošinātas visiem Eiropas pilsoņiem. Es vēlētos teikt, ka šī dokumentu paketē, manuprāt, nesasniedz šos mērķus. Manuprāt, šī dokumentu pakete ir pārāk ambicioza. Šī vīzija, kas ir iekļauta, nav praktiska. Es domāju, ka mēs šeit nogrimsim detaļās. Pirmām kārtām ir jāņem vērā tas, kas ir svarīgākais dalība valstīs drošība pilsoņiem saistās ar savu valsti, ar saviem pilsoņiem. Ja Eiropas parlaments varēs pierādīt, ka tiek ņemta vērā dalībvalstu suverenitāte, un ka mē, ja mēs spēsim pārkāpt pāri politiskajai piesardzībai, tad es varēšu apstiprināt šo programmu, varēšu tai piekrist. Paldies, Nītis kungam vārds no, kungam vārds no Rumānijas senāte. Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšēji runātāji jau pieskārās uh, daudziem svarīgiem jautājumiem. Es pieminēšu tikai vienu no tiem. Protams, ka mums ir jāpasargā pilsoņu tiesības, taču tajā pašā laikā mēs nedrīkstētu aizmirst par nepieciešamību aizsargāt bērnu tiesības. Tās ir ļoti būtiska cilvēktiesību daļa. Mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību bērnu tiesību aizsardzībai. Mums ir jāņem vērā arī saiknes starp šo jautājumu un e, pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un apmesties jebkurā no 27 dalībvalstīm. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt saskaņotu pasākumu kopumu, lai integrētu tos bērnus, kas e, Eh, nāk no ģimenēm, kas ir mainījuši savu uzturēšanās valsti. Mums vajadzētu nodrošināt kontrols mehānismu, lai paskatītos, kā tiek ievērotas bērnu tiesības. It īpaši mums vajadzētu atcerēties par nabadzīgiem bērniem. Nabadzība un uh, sociālā izslēgšana ir ļoti smagas, it īpaši bērnībā. Mums vajadzētu vērsties pret jebkāda veida diskrimināciju pret bērniem vai vārdarbību pret bērniem. Uh, Tagad dodu vārdu Kornelija Ēnstē no Eiropas parlamenta. Esmu pēdējā, bet eh, runāšu pietiekami būtiskas lietas. Man būtu trīs lietas, eh, ko es vēlētos galvenokārt pie, piebilst. Protams, ka ir ļoti svarīgi eh, domāt par tiesību harmonizāciju Eiropas līmenī. Taču es domāju, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, uz kāda pamata mēs rīkojamies. Tas pagaidām nav skaidrs, jo uh, šajā dokumentā tas nav skaidri norādīts. Mums, protams, ir jādomā par cilvēktiesību aizsardzību, bet mē, mums vajadzētu panākt, lai e, nenotiek pasliktināšanās e, šajā sakarā kādā no dalībvalstīm. Es domāju, ka proporcionalitātes principam ir ļoti liela nozīme. Mēs bieži vien runājam par pilsoņu Eiropu, bet es domāju, ka pastāv arī migrantu Eiropa. Uh, To vajadzētu atcerēties, un diemžēl mums nav stratēģijas, arī šajā dokumentā nav paredzēta stratēģija, kas par to runātu. Tas nozīmē, ka mēs šeit vienkārši atkal uzlējam uh, um, ūdeni ka augst, augstajai kafijai. M mēs neesam tikuši galā ar šo migrantu jautājumu. Tāpat tiks uh, turpināta šī izraidīšanas politika, uh, Frontex tiks piešķirta jauna kompetences sfēra. Es domāju, ka uh, būtu ļoti būtiski domāt par bēgļu konvenciju un saskaņu ar šo bēgļu konvenciju. To vajadzētu skaidri norādīt šajā dokumentā. Tas man ļoti uztrauc. Es nezinu, kādi būs turpmākie soļi likumdošanā. Protams, mums ir vajadzīga kopīga drošības stratēģija. Es arī tā uzskatu. Taču jautājums ir par samērīgumu. Cīņa pret terorismu manuprāt, nevar tikt izvērsta tā, lai tiktu pārkāptas pilsoņu tiesības. Es uzskatu, ka ļoti lielu problēmu rada uh, datu aizsardzības trūkumi. Tādējādi mēs atņemam uh, cilvēkiem tiesības uz uh, informācijas izpaušanu, uz, uz tiesībām izlemt, kādu informāciju viņi sniedz par sevi un kādu nē. Lielas paldies! Paldies par jūsu teikto! un jāsaka, ka mēs gandrīz esam ievērojuši mums atvēlēto laika grafiku. Dodu vārdu atkal priekšēdētājiem Buzekam. Paldies, kolēģi! Nedaudz informācijas, kas varētu būt mums ļoti svarīga. Tātad ir paredzētas trīs darba grupas. Pirmā darba grupa, kas runās par pilsoņu tiesību ievērošanas veicināšanu pār vērtību un tiesību Eiropu uh, tiekas šajā pašā zālē, tātad plenārsēžu zālē, šeit pat. Otrā darba grupa - tiesiska Eiropa, uh, demokrātiskas atskaitīšanās un tiesiskās paļāvības veicināšana Eiropā, dalību valstu un vietējā līmenī. Uh, E, tiek stāvpā 3C50 trešajā stāvā. Tā ir zāle šeit pretī plenārsēžu zālē, un trešā darba grupa, kas runās par pilsoņu aizsardzību, par Eiropas iekšējās drošības stratēģiju, tiksies zālē, kas atrodas divus stāvus zemāk, pirmajā stāvā, šajā pašā ēkas spārnā zāles numurs 1A002. Visi sēžu zāles, tātad ceļš uz sēžu zālēm ir skaidri norādīts, ārpusē ar norādēm, un referenti no trijām darba grupām tiek aicināti sagatavot ziņojums rakstiski, angliski vai franciski, jo tās eh, tika apstiprinātas kā mūsu divas galvenās darba valodas. Un rīt no rīta plenārsēdē, um, tātad katras um, darba grupas um, referents iepazīstinās mūs ar ziņojumu. Pūkstens 7.15. šovakar tiek organizēts oficiālās vakariņas, un es gribētu visus jūs aicināt šovakar uz oficiālajām vakariņām. Eh, tās tiek organizētas Eiropas parlamenta deputātu restorānā. Eh, tā ir eh, ēka vai ēkas spārns, kas atrodas izējot no plenāra sēžu zāles ārā pa kreisi, bet arī ceļš uz restorānu ir atzīmēts ar atsevišķām norādēm. Iespējams, tātad šovakar tas būtu viss no manas puses pagaidām, un es gribētu jūs tātad aicināt arī, protams, rīt no rīta pulkstens pusdesmitos uz mūsu plenārsēdes turpinājumu. Paldies vēlreiz! Mēs tātad tiekamies 7.15 šovakar vakariņās. Paldies! Thank you very much. What is, what is your...